Kolēģis, uh, Kolēģi, dāmas un kungi, sāksim darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas. Well, let's open the second part of our meeting. Sāksim mūsu sēdes otro daļu un pievērsīsimies 13. darba kārtības punktam par Eiropas Savienības un Meksikas attiecībām ekonomikas un tirzniecības jomā. Es vēlos sveikt Meksikas vēstnieku Eiropas Savienībā, viņa ekscelenci Juan Gomesu. Viņš nu pat ir uh, iecelts amatā, un mēs jau nesen esam tikušies ar vēstnieka kungu. Viņš ir uh, laipni pieņēmis mūsu ielūgumu piedalīties viedokļu apmaiņā par ES un Meksikas uh, ekonomikas un tirzniecības attiecībām. E e Meksika, kā uh, gribu jums norādīt, ir izteikusi iniciatīvu modernizēt globālo tirzniecības uh, un sadarbības līgumu. Uh, un šis tirzniecības uh, līgums ir stājies spēkā 2000. gadā un attiecībā uz pakalpojumu tirzniecību 2001. gadā runājot par uh, nolīguma modernizāciju, jau vairākas uh, tehniski līmeni tikšanās ir notikušas, lai varētu izvērtēt iespējas uh, šo nolīgumu modernizēt pēc līguma komitejas pagājušā jūlijas sanāksmes. ir vēlme modernizēt uh, pamatu mūsu tirzniecības attiecībām ar Meksiku, bet ir skaidrs, ka šai modernizācijai jādod ir kāda pievienotā vērtība salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Inta monitoringa grupa Eiropā Meksikas jautājumā seko šīm diskusijām, šīm sarunām. Inta komiteja ir apstiprinājusi mutisko jautājumu komisijai par šo jautājumu, un to atbalstīja arī šā gada janvārī parlamenta plenārsēde. Parlaments ir Eh, paudis pozitīvā tieksmī pret eh, šā nolīguma modernizācija, uzsverot, ka uh, izvirzītajiem mērķiem ir jābūt saskaņā ar jaunās paudzes tirzniecības nolīgumiem, ko Eiropas Savienība Eh, ir noslēgusi pēdējo gadu laikā, tā skaitā ar Dienvidu Koreju, Peru un citām valstīm. Tagad dodu vārdu vēstniekam Gomesam. Vēstniekungs, paldies par to, ka esat pie mums ieradies un lūdzu vārds jums. Ya. Señor presidente, buenos días. Distinguido. Labdien, priekšsēdētāji kungs. Godātie komitejas locekļi. Es vēlētos uh, teikt, ka man ir liels gods piedalīties šajā sanāksmē šodien, un mēs jau esam ar priekšstādātāju kungu tikušies arī uh, iepriekš citos apstākļos. Man ir liels prieks par iespēju piedalīties šajā diskusijā par um, uh, attiecībām tirzniecības un ekonomikas jomā starp ES un Meksiku šobrīd. Es gribētu īsumā pastāstīt par uh, modernizācijas procesu, kas šobrīd notiek Meksikā. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, Meksikas valdībai bija liels gods pieņemt uh, prezidentu Baroso un prezidentu uh, Vana Rompuja priekšlikumu modernizēt vispārējo nolīgumu un tā skaitā tirzniecības nolīgumu. Tādēļ Enrika Benenito bija vēlējās to arī atbalstīt pēdējo 20 gadu laikā. Meksika ir piedzīvojusi straujas ekonomiskas un politiskas pārmaiņas un attīstību, un tas nozīmē arī, ka attiecībām starp Eiropas Savienību uh, Eiro, attiecības starp uh, Eiropas Savienību un Meksiku ir mainījušās, un tas nozīmē, ka dažas no tām normām, kas uh, noteica mūsu attiecības, vairs neatbilst uh, mūsdienu situācijai. Es gribētu īsumā raksturot situāciju Meksikā, ekonomikas un citās jomās, un pēc tam īsumā arī pievērsīšos tirzniecības jautājumiem. Uh, Jūs eh, noteikti ļoti labi pārzināt situāciju manā valstī un zināt, ka 80. un 90. gados Meksika ir piedzīvojusi ļoti strauju ekonomikas attīstību. Eh, tās ir bijušas straujākās pārmaiņas eh, mūsu valsts vēsturē, un jūs noteikti zināt arī, ka politika ir mainījusies, publiskās investīcijas ir mainījušās, un arī makroekonomiskie rādītāji un attīstība ir mainījušies. Un tātad pēdējo gadu laikā ir notikušas uh, ievērojamas pārmaiņas, mūsu ekonomika ir spēcīga makroekonomiskā ziņā, mums ir stabils uh, valsts finanses, gan monetārā, gan fiskālā uh, jomā, un tas mums ir ļoti būtiski. Runājot par valsts finansēm un makroekonomikas politiku, mēs esam piedzīvojuši strauju attīstību, notikušas uh, plašas politiskas debates par uh, šo attīstību un situāciju un ir ļoti svarīgi nodrošināt fiskālo moda, monetāro stabilitāti, un tā ir kļuvusi par neatņemamu uh, politiskās un ideoloģiskās nostājas elementu Meksikas tautas kongresā, un mēs uh, vēlamies turpināt šo ceru, šo attīstību. Es uh, neiedziļināšos vairāk nesenajā ekonomikas vēsturē, bet gribu teikt, ka nodrošinātas ekonomikas stabilitāte pēc iespējas par spīti tam, ka 2009. gadā notika strauja lejaslīde, bet pēc tam notika tikpat strauja ekonomikas atveseļošanās. Priekšsēdētāja kungs, ekonomikas izaugsme un attīstība ir ļoti būtiskas, un kā es norādīju, Meksikas administrācija un politiskie spēki to uh, ļoti uzskata par ļoti nozīmīgu uh, ekonomikas un sociālajai attīstībai, un tādēļ mēs liekam akcentu uz darba ražīgumu, konkurētspēju, inovācijām, lai sasniegtu uh, augstu konkurētspējas uh, līmeni un ilgtspējīgu attīstību. Tas nozīmē, ka mums uh, bija jāmodernizē mūsu institūcijas, uh, un jāveic plašas struktūrāls reformas. Tas ir bijis sarežģīts uzdevums tādai lielai valstī kā Meksika, kurā ir 120 miljoni iedzīvotāji. Mūsu valsts teritorija arī ir liela un mūsu ekonomikas apjoms ir liels, skatoties globāli, mums ir liels eksporta un importa apjoms. Un uh, ir sarežģīta uh, pārvaldes sistēma visu iepriekš minēto faktoru dēļ. Prezidents uh, piedāvāja plašu politisku vienošanos Meksikas kongresā, lai, sa, uh, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Šis Meksikas pakts ir parakstīts, lai nodrošinātu uh, Eh, izaugsmas mērķu sasniegšanu. Jānodrošina finansiālā un makroekonomiskā stabilitāte, un tas uh, eh, rostinātu ilgtspējīgu izaugsmi un konkurēt spējas pieaugumu globālā mērogā. Šis mērķis ir jau īstenots vairākus gadus Tas ir uh, Meksikas pakta galvenais lielākais mērķis, uh, un ar to ir saistīta visa īstenotā politika. Politiskie spēki ir panākuši vienošanos par pieciem pakārtotiem mērķiem. Pirmkārt, ir jānodrošina lai sociālā un ekonomiskā politika, kas īstenota Meksikā, tik, eh, notiktu tiesiskuma apstākļos. Otrkārt, jānodrošina, lai visi meksikāņi un jaunieši varētu gūt eh, vispārējo izglītību, jo tas jau ir nodrošināts, bet lai šīs eh, izglītības līmenis un kvalitāte būtu ļoti augsti. Un treškārt, mēs esam moderna valsts un e, mums ir jāveido e, integrējoša sabiedrība. Mēs nevēlamies sašķeltu sabiedrību, noslāņotu sabiedrību. Mēs vēlamies visiem meksikāņiem piedāvāt vienlīdzīgas iespējas un iespējas gūt labumu no ekonomikas izaugsmas un attīstības un tā mēs uh, saprotam jēdzienu uh, integrējoša inkluzīva sabiedrība. Bet to mēs varam panākt tikai tad, ja mēs nodrošinām labklājības līmeni Meksikā, uh, Meksikā radot nacionālās bagātības un lai šie, šīs radītās bagātības tiktu sadalītas uh, godīgi 120 miljoniem Meksikas iedzīvotāju. Mūsu sabiedrība ir ļoti jauna, jo ir ļoti liels īpatsvars jauniešiem šajā sabiedrībā vecumā līdz 25 gadiem. Un šie jaunieši var dot ļoti nozīmīgu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē. Un uh, Meksikas pakta īstenošana balstās uz pastāvošajām institūcijām, un tādējādi mēs varam spēlēt savu lomu arī globālā mērogā, uzņēmoties mūsu atbildību, jo mēs esam uh, ekonomiski spēcīga valsts. Mēs uzskatām, kā tas uz mums uzliek arī uh, uz mūsu pleciem uzliek arī lielu atbildību pasaules mērogā. Un tādēļ Meksika vēlas pierādīt, ka tā apzinās, kāda ir tās atbildība globālā mērogā risinot izaicinājums, ar ko saskaras mūsdienu pasaule. Mēs arī saprotam, ka Meksikas labklājība ir lielā mērā atkarīga no citu valstu uh, labklājības, jo mēs nedzīvojam vakumā un izolācijā. Mēs esam uh, atkarīgi no savstarpēji saistītās pasaules un globālās ekonomikas, kuras daļa mēs esam. Tas nozīmē, ka labklājība jānodrošina visiem. Un es, manuprāt, šis jautājums interesē arī jūsu komiteju, jo jūs uh, strādājat pie tādiem jautājumiem kā globālā tirzniecība un investīcijas. Uh, Mums ir jādomā par mūsu visu kopīgo labklājību un nākotni. Mm. Jūs noteikti esat jau sapratuši, ka mūsu programma ir ļoti tālajoša. Mēs iztenojam plašas struktūrālas reformas, ir notikušas ievērojamas pārmaiņas mūsu valstī. Nedaudz uh, Vairākā gada laikā Meksikas parlaments ir īstenojis uh, darba tirgus reformas, uh, izglītības reformas, telekomunikācijas sektora reformas, fiskālo reformu, apstiprinājis finanšu reformu, pakotne ir apstiprināta un ekonomikas politikas reforma, politika bankas institucionālā un vēlēšana reforma ir apstiprināts un enerģētikas reforma. Un dažas no šīm uh, reformu pakotnēm jau ir tiek īstenotas un tu, tuvākā laikā tiks kongresā ierosināt arī lauksaimniecības reforma. Tas nozīmē, ka valstī notiek milzīgas pārmaiņas un šīs reformas ievērojami ietekmēs arī valsts eko, sociālo un ekonomisko attīstību. Šīs reformas ir visaptverošas. Tas skar daudzus konkrētus ekonomikas sektorus, un to mērķis ir radīt paaugstināt uh, valsts labklājības līmeni un nodrošināt eksponenciālu valsts ekonomikas attīstību. Uh, jo šāda attīstība mūsu valstī ir nepieciešama balstoties uz uh, inovāciju, konkurētspēju un darba ražīgumu pieaugumu. Un mēs ceram, ka visas šīs politiskās eka, uh, iniciatīvas dos uh, konkrētus rezultātus. Mēs, uh, mūsu lielākie tirzniecības partneri atrodas Latīņa Amerikā. Katru dienu mēs eksportējam preces par vienu miljonu dolāru. 80% no mūsu eksporta veido rūpnieciskie ražojumi. Uh, ekonomikas attīstība un pirktspējas paaugstināšanās Meksikā uh, ir bijusi ievērojama. Mēs piedaram pie uh, tām valstīm, kam ir vidējs ienākumu līmenis. Varētu teikt, ka mūsu pilktspējas paritāte ir 17-18 tūkstoši dolāru. Un mēs esam daudzu valstu nozīmīgs tirzniecības partneris un mēs eksportējam lielu apjomu preču un pakalpojumu. Mēs esam otrais lielākais importētājs no ASV un esam lielākais automobīļu un televīzijas, uh, televizoru eksportētājs pasaulē. Uh, un aktīvi darbojamies arī uh, aeronautikas uh, jomā. Mm, šajā nozarē mūsu valstī notiek lielas uh, kapitāla investīcijas. Pēdējo piecu gadu laikā eh, pieaugums ir bijis 30% gadā, un tas mums ir palīdzējis um, tik galā ar tehnoloģiskajiem izaicinājumiem. Mums ir ļoti kvalificēts darba spēks, mēs um, apmācām ļoti daudz inženieru. Katru gadu Meksikā inženieru diplomas iegūst 120 tūkstoši inženieru. Un noslēgumā vēl par divā, diviem jautājumiem vēlos runāt. Eh, protams, Meksikas attīstība ir bijusi tik strauja, ka esam spējuši palielināt uh, ekonomikas apjomu kā tādu. Protams, mēs joprojām uh, mums ir liels importa apjoms, tas ir nepieciešams ekonomikas attīstībai, mēs diversificējam tirzniecības attīstības, mums ir liels uh, tirzniecības apjoms ar ASV, bet uh, tirzniecības apjoms ar citiem reģioniem pasaulē arī pieaug. Importa apjoms ir diversificējies ļoti strauji, pat vairāk nekā eksporta. Uh, Uh, apjoms. Mēs esam attīstījuši arī ļoti pozitīvas attiecības ar Āzijas valstīm, Eiropas eksports uz Meksiku pieaug, bet Eiropa nav guvusi reāli labumu no ekonomikas apjoma pieauguma Meksikā. Ieguvējas ir bijušas uh, uh, Ķīna un citas Āzijas valsts. Bet uh, tādēļ mūsu nolūks ir modernizēt tirzniecības nolīgumu, lai tajā atspogļotos mūsu ekonomikas apjoma pieaugums un lai tas arī pēc tam noteikt mūsu divpusējās attiecības. Mēs tādēļ arī pieņēmām prezidentu Van Rompuy un prezidentu Barozo uh, uzaicinājumu uzstākt sarunas ar Eiropas komisiju, lai virzītu šo jautājumu uz priekšu, un es vēlreiz pateicos par iespēju piedalīties jūsu komitejas sanāksmē šodien, un esmu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem. Paldies, e, dokuments jau ir izdalīts. To mums ir izskatīšanai piedāvājis Meksikas vēstnieks. Tā nosaukums ir Meksikas struktūrālās reformas. Tātad tur ir runāts par telekomunikāciju nozares attīstību un arī enerģētikas jomu. Tagad došu vārdu kolēģiem, kas darbojas pastāvīgajā uh, Meksikas uzraudzības grupā un uh, arī Pirmajam došu vārdu grupas referentam, šo, Seržam Kutašam, lūdzu. Paldies, paldies vēstnieka kungam, sirsnīgs sveicu jūs komitejā. Mexico is ready to enter in this, uh, this negotiation and as you know... Uh... Protams, mēs ļoti uzmanīgi sekojam sarunām un esmu patiešām gandarīts, kas Sarunas starp ES un Meksiku notiek tādā uh, labā gaisotnē. Mums ir uh, arī kopīgais ziņojums, un Eiropas komisija ir uh, publicējusi izvērtējumu ziņojumu par tirzniecības pilāriem. Tā bija daļa no ex-ante izvērtējuma, un es ceru, ka sarunu vešanas mandāts eh, varētu tikt piešķirts jau 2015. gada sākumā. Protams, es eh, domāju, ka daudz kolēģi vēlēsies uzdot jautājumus. Uzdošu tos jautājumus, kas ir ļoti svarīgi tieši manai politiskajai grupai. Gribēju pavaicāt par ilgspējīgas attīstības nodaļu. Tas ir uh, neatraujams uh, tirzniecības nolīgumu komponents mūsdienās, un gribēju arī pavaicāt, vai Meksika ir gatava šo nodaļu uh, iekļaut nolīgumā, iekļaujot tajā arī cilvēktiesību klauzulas saistošo mehānismu ar uh, prasībām to īstenot. Jūs esat informēts, ka Eiropa uh, pa, tagad ved sarunas arī ar um, ASV par TTIP. Diskusijas parlamentā ir visai skaļas un kaismīgas. Es gribēju dzirdēt, kāda ir Meksikas pozīcija šajā kontekstā. Paldies! <clears throat> Next one uh, is EPP, Marija Auxiliadora Korea. Tagad no ETP grupas Korejas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribēju pateikties vēstnieku kungam par ierašanos mūsu komitejā. Uh, un mūsu komiteja arī jums novēl panākums turpmākajā darbā. Kopš mm, samita Santiago de Čīle ir pagājis jau vesels gads, un es domāju, ka ir pienācis laiks uh, mūsu attiecības varbūt pacelt jaunā līmenī, ir jāaktualizē noslēgtie līgumi un Es esmu patiešām ļoti gandarīta, ka komisija ir e, sagatavojusi pētījumu, tādu izvērtējušo pētījumu par e, šī nolīguma tirzniecības pīlāru. Pavisam nesen mums bija debates e, arī pagājušajā nedēļā Strasbūrā, un es tā īsti neizpratu. E, kā tiks pārstrādāts šis nolīgums vai kā tiks ieviest šī pārskatīšanas klauzula, varbūt, ka vēstnieku kungs varētu precizēt. Un vēl viens tāds detalizēts jautājums par investīciju aizsardzību. Vēstnieka kungs, jums noteikti nav nekāds noslēpums, ka nolīgumā ir jāietver arī uh, atsauce, kas palīdzētu aizsargāt investīcijas un jāparedz arī arbitrāžas klauzula. Ko par to visu domā Meksika? Vai šie pasākumi ir jāiekļauj, tāpat kā juridiskā noteiktība un caurskatāmība, kas noteikti ir jāspēcina tālāk par enerģētiku. Abas puses teica, ka ir jāslēdz Eh, jauni nolīgumi, ka jā, jāiekļauj jauni paragrāfi nolīgumā par uh, tieši šo nozari. Gribēju pavaicāt, kas tieši konkrēti ir paredzēts šajā jomā. Paldies! Neredzu Alde grupas ēnu referentu zālē. Lārkins kundze. Um, uh, Harkins kundze, es atvainojos, es pārsēdos, lai jūs labāk redzētu. Man ir patiešām liels prieks dzirdēt, kā, cik ambiciozi ir jūsu plāni, un es saprotu, ka, protams, Meksikā slēpjas milzīgs potenciāls. Jūs varat būt vieni no varenākajiem tautsaimniecības spēlētājiem pasaulē. Mēs diskutējam par ES un Meksikas attiecībām. Protams, jāņem vērā arī politiskā grība vai politiskie līderi pilnībā atbalsta šo attiecību tālāk izkopšanu un stiprināšanu. Tāpat eh, mēs paralēli diskutējam par TTIP ar Ameriku, un es zinu, ka Meksika arī vēlējās parakstīt šo nolīgumu. Un ar uh, galveno sarunu vedēju mēs apspriedāmies jau šonedēļ, un mēs dzirdējām, ka bija arī uh, tādas nodaļas, kas tika izskatīts atsevišķi. Gribēju pavaicāt, vai eh, varētu izveidot tādu Ziemeļatlantijas tirzniecības zonu, un kā tā varētu izskatīties. Paldies! Next, uh, Gue, Helmut Gue. Thank you, Chair, and also thank you uh, Mr. Ambassador, for coming. Šalca kungs, paldies, vēstnieku kungs, paldies, ka jūs ieradāties. Mēs runājam par jaunu attiecību posmu starp Meksiku un ES, un mēs domājam, ka 20 gadus pēc uh, Ziemeļa Amerikas brīvā tirzniecības nolīguma mums beidzot vajadzētu saprast, nu, kur tad mēs īsti atrodamies un ko esam sasnieguši, kādu mācību guvuši. Un mums arī desmit gadus ir bijusi ļoti tāda auglīga ekonomiskā sadarbība, un tas, protams, ir nācis par labu gan Eiropas pilsoņiem, gan Meksikas iedzīvotājiem. Vakardien mums bija pat tiešām tādas eh, ļoti pamatīgas diskusijas par cilvēktiesību klauzulu, investīciju un brīvās tirzniecības nolīgumos. Un uz mani lielu iespēju atstāja tas, ka tika prasīts lai uh, tirzniecības partneri daudz proaktīvāk rīkotos, īstenojot šo klauzulu arī tad, kad tiek runāts par tādām ekonomiskām saiknēm. Mēs, protams, labi saprotam, ka Meksikas uh, tautsaimniecība cīnās ar dažādiem izaicinājumiem. Eiropas uh, Savienības tautsaimniecības arī krīzes laikos šeit nav nekāds izņēmums un uh, Protams, tādēļ nevajadzētu ierobežot cilvēktiesības, ekoloģiskos standarts vai darbaņēmētiesības. Domāju, ka jūs varat man piekrist. Tādēļ gribu uzdot jautājumu. Kā jūs vērtējat šo nolīgumu, vai tas varētu palīdzēt uh, šos standartus paaugstināt, uzlabot, uh, vērtējot šo nolīgumu salīdzinājumā ar nafta, jeb Ziemeļamerikas brīvās tirzniecības nolīgumu? Jo tas, protams, arī īstenībā nafta līgums uh, radīja zināmus zaudējumus Meksikai, ņemot vērā to, kāda bija sadarbība arī ar Amerikas Savienotajām valstīm. Es uh, atgriezīšos pie cilvēktiesību jautājuma. In the revised agreement, uh, on the model and lessons from... Vai ņemot vērā no iepriekšējiem nolīgumiem gūto mācību, jūs būtu gatavi arī vienā no nodaļām nolīgumā iekļaut tādu stingru cilvēktiesību klauzulu, uz uh, kuras īstenošana tiekties. Nu, piemēram, ja šeit to salīdzina ar nolīgumiem ar Kolumbiju un Peru. Tagad par investīciju. Uh, aizsardzību. Mēs parlamentā pieņemām regulu, kas vēršas pret uh, naudas atmazgāšanu. Mēs zinām, ka 80 tūkstoši cilvēkus uh, Eh, cilvēki ir gājuši bojā mafijas karos, eh, narkotiku karos Meksikā, vai pastāv risks, ka arī šī sabiedrības daļa vai, nu, es teiktu, eh, uzņēmējdarbības daļa varētu finansēt kaut kādas ekonomiskās aktivitātes Meksikā. Uh, vai jūs esat eh, padomājuši arī par īpašu likumdošanu, lai varētu cīnīties pret šādu nelikumīgu uzņēmē darbību? Lūdzu, lūdzu, izsakieties kodolīgāk priekšsēdētais pārtrauc Šalts kungu. That's 60% uh, of its uh, intra-trade, intra-company trade. Saskaņā ar PTO rādītājiem Paskāls Lamī uh, runāja par uh, uh, tirzniecību starp uzņēmumiem, un uh, šāda veida tirzniecība arī uh, nes lielu pēļņu, bet šeit ir arī risks, ka uzņēmumi var mēģināt izvairīties no nodokļu maksāšanas. Kā jūs pret to varat cīnīties, arī uh, izkopjot divpusējas tirzniecības nolīgums, divpusējas tirzniecības saites ar ES? Martina Kungs, nē, nerunās. Kurš pārstāv komisiju? Faiz Jārs. Whoever is there? Jorgensen, yes. Thank you. Jorgensen, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī vēstnieka kungam. Prezentācijā klausījos tiešām ar lielu interesi no Tirzniecības ģenerāla direkcijas. Mēs patiešām mm, ar nenogurstošu interesi sekojam tam, kas notiek Meksikā, ko viņi ir paveikuši ir veiktas reformas, un mēs, protams, arī vērtējam, kā tas kopumā ietekmē tirzniecības politiku. Komisija no savas puses augstu vērtē to, ka Meksikas prezidents piedāvāja izpētīt, kā varētu modernizēt šo nolīgumu. To viņš piedāvāja Santiago pagājušā gadā, kad notika uh, samits. Mēs esam veikuši izvērtējošo darbu par tirzniecības pilāriem, par tirzniecību un investīcijām. Mēs esam iepazinušies ar visiem jautājumiem, kas bija aktuāli abām pusēm. Uh, Nu, jautājumu apjoms bija visai iespaidīgs, tā tad uh, tirgus piekļuva lauksainiecības produktiem, intelektuālais īpašums, pārkalpojumi, tirzniecība, investīcijas energos sektorā, publiskais iepirkums, konkurence, kā arī tirzniecība un ilgspējīga attīstība. Mēs esam teikuši, ka e, šis darbs ir bijis patiešām auglīgs un vērtīgs, un abas puses to arī tā vērtēja. Un Tātad mēs turpināsim, tā teikt, izzināt augsni, skatoties, kas notiek Meksikā sagatavojot tādu kopīgās vīzijas ziņojumu, un mēs esam uzsākuši arī tādu procedūru, ņemot vērā, cik daudz ir iespējams iekļaut uh, līguma apmērā, un uh, vakardien uh, Tirzniecības politikas komitejā mēs apspriedāmies arī ar dalību valstīm, un mēs saņēmām uh, viņu svētību turpināt šo, uh, šo aptvērumu noteikšanas uh, procedūru turpināsim, nosakot galvenos mērķus. Uh, ļoti arī precīzas vadlīnijas, kas ir, eh, būtu jāsasniedz katrā sarunu vešanas kārtā. Un eh, tātad katra līgumslēdzēja puse eh, var labāk prognozēt turpmākās aktivitātes un izvairīties no eh, tādām varbūt neveiklām situācijām vai kļūdām sarunvešanas laikā. Bet, protams, eh, šeit ir arī jauni izaicinājumi. Mēs tātad pirmo reizi spriežam par brīvas tirzniecības nolīguma, pastāvoša nolīguma modernizāciju un aktualizāciju. Uh, Bet mēs vēlamies, protams, lai šis nolīgums darbotos pēc iespējas labāk, lai tas nestu cerētos augļus. Un ja mēs e, salīdzinām šo nolīgumu ar iepriekš noslēgtajiem, piemēram, ar Peru un Kolim, Kolumbiju un arī Kanādu, kā arī ASV, protams, notiek sarunas par TTIP Tātad arī uh, šos līgumus noteikti vēl būtu iespējams modernizēt, bet jāņem, jāuztver pareizi arī tie politiskie signāli no Meksikas, ko bieži vien uh, saklausām, un ambīcijas ir pietiekami augstas abās at Atlantijas okeāna pusēs. Mēs turpināsim sadarboties ar Meksiku un turpināsim jūs informēt par sasniegtajiem panākumiem aptvērumu noteikšanas procedūras kontekstā? Izvērtējot to, kā nolīgums, pašreiz spēkā esošais nolīgums ir ietekmējis situāciju uz vietas un, protams, turpināsim jums arī stāstīt par visu to, kas parlamentam šajā kontekstā ir uh, svarīgi. Paldies! Paldies! pirms dot vārdu vēstnieka kungam. View, um, publicly, Arī pats gribēju dalīties savās pārdomās. Mums vajadzētu uh, apzināties. Um, vai ir iespējams modernizēt šo līgumu. Mēs vedam sarunas ar ASV un Kanādu, ar tām esam arī parakstījuši naftanolīgumu, tās piedar šai tirzniecības zonai. Un, protams, mums ir jāved sarunas arī ar citām nafta piedarošajām valstīm. Uh, Un jāsaka, noslēgtais nolīgums varbūt nav tik ambiciozs kā ar citām valstīm noslēgtie, un to noteikti ir iespējams aktualizēt un padarīt vēl ambiciozāku. Un lūdzu, neaizmirsīsim, kādus izaicinājumus tas varētu nest Meksikai, jo jaunās paaudzes tirzniecības nolīgumi patiešām ir ļoti ambiciozi. Tur ir investīcijas, publiskais iepirkums, intelektuālais īpašums. Uh, pakalpojumi, preces, jā, uzdevums ir krietni smags, un ir vēl arī eh, ilgtspējīgas attīstības nodaļa, kas ir saskaņā ar ES eh, akvī ļoti augsti darba ņēmēja aizsardzības standarti, sociālie standarti, ekoloģiskie standarti. Sākumā Meksika nevēlējās darba ņēmēju klauzulas uh, ielikt uh, šādos tirzniecības nolīgumos. Vai Meksika varētu tik galā ar šo izaicinājumu? Ir arī vienošanās par uh, darba ņēmēju sadarbību ar Ameriku, bet šis ilgtspējīgas attīstības uh, komponents varētu būt pat vēl izaicinošāks. Jāsaka, ka geogrāfiskās izcēlesmes norādes, piemēram, uz pārtiks produktiem un lauksaimniecības izstrādājumiem, Amerikai tur, uh, Amerikas valstīm vienmēr uh, kontinentā pret to ir bijusi tāda visai uh, noraidoša attieksme. Vai Meksika varētu būt. Uh, tāda elastīgāka pieņemot šīs normas. Ja mēs runājam par publisko iepirkumu, tur ir vietējais līmenis, valsts līmenis, vai Meksika varētu atvērt publiskā iepirkuma tirgus, nu, protams, balstoties uz apusējību arī Eiropas uzņēmumiem. Uh, Tie ir tikai daži piemēri uh, tiem izaicinājumiem, ko varētu radīt šādi jaunās paaudzes tirzniecības nolīgumi. Vai jūs mums varētu pateikt, ka jūs esat gatavi tik galā ar šiem izaicinājumiem? Vēstnieka kungs, mums nav vairs pārāk daudz laika, došu jums desmit minūtes. Eh, gracias, eh, señor presidente. Y me voy Paldies! Priekšādātāji! Nu, pilnīgi noteikti centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem šajās desmit minūtēs, ko man piešķīrāt. Gribētu jums lūgt dot vārdu devēs Tinsinai. Viņa varbūt varētu atbildēt uz tādiem tehniskākiem aspektiem, jo viņa ir sarunu vedēja. Un viņa varbūt ar vairākiem jautājumiem, nu, ir tā detalizētāk iepazinusies nekā es. Bet sākumā Domāju, ka acīm redzot, pastāv zināmas viedokļa atšķirības ar komisiju par to, kurš tad ierosināja šo sākotnējo modernizāciju un aktualizāciju, un tas, protams, nav tik svarīgi. Galvenais, ka saprotam visi, ka tas ir pozitīvi, un tas, protams, ir jāizteno godprātīgā kārtā. Tālāk virknē detalizēti jautājumi, es atbildēšu uz vispārīgiem jautājumiem, un tad došu savu vārdu savai kolēģei, kas tad detaļās mums pastāstīs par šīm lietām tika izteiktas vairākas atsauces uz ilgspējīgu attīstību. Pirmām kārtām gribētu teikt, ka pēdējos 20 gadus Meksika ir iesaistījusies ļoti tālajošos un pamatīgās pārmaiņās ar virzību uz tādu pamatīgāku demokrātiju. Mūsu valsts veidosies daudz demokrātiskāk, pamatojoties uz tiesiskā, tiesiskumu un demokrātisku sabiedrību. Demo mūsu sabiedrība ir ļoti pamatīga, demokrātiska, un mēs tiešām ceram, ka nākotnē eh, nu, šīs izmaiņas mm, arī vainagosies panākumiem, tiks panākta modernizācija daudzos un dažādos aspektos. Tostarp, protams, mums jāaizsargā pilsoņu cilvēktiesības. Tas ir daļa no šīs attīstības. Ir virkne reformas, par kurām jau pieminēju, lūk, ir darba spēka reformas, telekom reformas un tā tālāk. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgs. Nu, un, protams, ka tam visam ir viens centrālais punkts, un tas ir nepieciešamība spēcināt individu tiesības, privātpersonu tiesības, pilsoniskās, politiskās tiesības, ekonomiskās un kultūras tiesības. Protams, arī darba tiesības Mēs vēlamies tā visa rezultātā panākt daudz labāku labklājību mūsu pilsoņiem. Un vienīgais veids, ko tā darīt, kā, kā Meksika var turpināt augt, ir lūgt nodrošināt labklājību saviem pilsoņiem. Jo valsts būs labklājīgāka, bagātāka, jo pilsoņiem labāka tāpēc vēlamies attaisnot mūsu pilsoņu cerības. Un tas arī ir tas, uz ko tiecamies. Mūsu attiecības ar Eiropas Savienību ir nu, veidojušās tādā ļoti interesantā veidā, ne tikai cilvēku attiecību aizsardzības jomā, cilvēku tiesību aizsardzības jomā. Pirms pāris dienām, pirmdien un otrdien, mums, piemēram, bija divpusējās konsultācijas mītiņš e, starp Meksiku un Eiropas Savienību, kurā runājam tieši par cilvēktiesībām. Pirms desmit gadiem šī sadarbība tika aizsākta šai jomā, Sākotnēji tās aptvērums bija ļoti ierobežots, um, tās attiecās tikai uz finanšu atbalstu, ekonomisko atbalstu un finansējumu dažāda veida cilvēktiesību brošūru publicēšanai. Līdz ar to šī sadarbība nebija pārlieku visaptveroša, bet tagad izveidotais dialogs starp Meksiku un ES ir daudz plašāks. Tas tiešām ir jau tāds augstas kvalitātes mm, dialogs, augstos līmeņos, uh, un mēs, mūsu ambīcijas ir pieaugušas, dialogs ir ļoti atklāts, pārskatāms. Un tur tiek runāts nu, par vis, visādiem jautājumiem, lai ko, lai ko arī katra puse negribētu pieminēt. Tas tiešām, tās tiešām tādas atklātas sarunas, diskusijas par tiem izaicinājumiem, problēmu jautājumiem, ar ko sastopamies šajā jomā. Uh, no abām pusēm, un mēs runājam par to, kā labāk sadarboties, kā labāk veidot šos sadarbības mehānismus divpusējā līmenī, kas tālāk ļaut mums atrisināt problēmas, ar ko sastopamies. Eiropas Savienība pilnīgi noteikti šeit var dot būtisku ieguldījumu, palīdzot mums spēcināt un vēl tālāk mm, atbalstīt cilvēku tiesību atbilstību un ievērošanu Meksikā. Un nu, tā pašā laikā Meksika, protams, var dot arī savu ieguldījumu Eiropas Savienībai, izpild, tī, skatīties pretim tās problēmām no, Eiro, no Eiropas Savienības um, puses raugoties. Nu, te lūk, skatams kaut vai šo geogrāfisko atrašanās vietu, jo domāju, tas, cik kvalitatīvi un cik um, komplicēti un uh, visaptvarošīs sarunas tiks īstenotas, nu, tas liecina par to, ka mēs varam starptautiskā mērogā veicināt cilvēktiesību aizsardzību. Šis dialogs norisinās nu jau krietnu brīdi. Un jāsaka, esam spējuši vienoties par tik daudz lietām, esam sapratuši virkni eh, aspektu, pie kuriem varam sadarboties. Un, nu, lūk, tas arī ir mūsu darba mērķis. Protams, ka Meksika apzinās, kādas ir tās saistības globālā līmenī, un tā pilnīgi noteikti vēlas pārliecināties, ka tiek darīts viss, lai šīs saistības izpildītu. Atgriežoties pie jautājuma par Meksikas sabiedrību un nolīgumu ar Eiropas Savienību, nu te pāris punktu. Es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu ļoti grūti īstenot sarunas ar tādu milzīgu valsti, tik sarežģītu valsti kā Meksika. Bet Meksikas eh, stiprā puse ir tas, ka mums ar Eiropu ir līdzīgas kultūras vērtības. Mēs esam demokrātiska valsts, gan jūs, gan mēs esam valsts, kuram ir līdzīga, līdzīgas vērtības. Mēs ticam brīvībai, cilvēktiesībām, demokrātijai. Un tāpēc mēs Eiropas Savienību uzskatām par pavisam tādu dabisku, organisku partneri, ar kuru gan mums, diemžēl, ir tāda, zinām, geogrāfiska distance, at, attālums, bet visādi citādi esam ļoti līdzīgi, un es varu teikt, nu, tikai tādu apņemības pilnu, jā, ka jā, jāspēcina šīs attiecības ar ES un visām politiskajām struktūrām, protams, arī ir pilna apņemība veidot tālāk sadarbību arī tirzniecības jomā un kultūras jomā visur citur. TTIP nolīgums, protams, tas ir kaut kas tāds, kas, nu, vismaz netiešā veidā tomēr ietekmēs situāciju Meksikā. Nafta jau ir šo to panākusi. Viena no, tām, viena no šīm lietām ir tā, ka ir panākta daudz plašāka ekonomiskā integrācija Ziemeļamerikas kontinentu ietvaros. Ir tāda ekonomikas un rūpniecības sektora Ziemeļamerikā, kas ir ļoti integrēti, ja pat pilnībā integrēti Kanādā, ASV un, un Meksikā. Un ES šajā kontekstā arī, protams, ir ar līdzīgu identitāti. Un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Meksika vēlas līdzdarboties visos iespējamos veidos, paust savu viedokli, sarunās. Mēs ļoti uzmanīgi sakojam līdz arī sarunām par TTIP nolīgumu, jo tā, protams, skar tāds tirgus joms, kas arī mums nozīmīgs. Nafta nolīgums, protams, ir padarījis iespējamu to, ka mēs varam izvēlēt, da, izdarīt tādu pozitīvu izvēli arī attiecībā uz attīstības iz, virzienu, un esam saņēmuši arī daudz pozitīvas reakcijas. Pirmām kārtām, nafta ir nolīgums, kuras mērķis ir liberalizēt tirdzniecību Ziemeļamerikas kontinentā, bet jāsaka, šis nolīgums piedāvāja Meksikai iespēju arī pašai modernizēties, modernizēties ne tikai ekonomiskā uh, ziņā, bet arī institucionāli. Tas deva mums tādu grūdienu sakārtot uh, savu pagalmu, veidot institucionālās struktūras, politiskās infrastruktūras, esam centušies to darīt. Jo, ja mēs nebūtu to darījuši, tad rūpniecība būtu cietusi ļoti smagā veidā, ja mēs būtu vienkārši atvēruši tirgu. Nē, bet mums ir izdevies to visu izdarīt tādā kvalitatīvā veidā, un rezultāti tiešām ir lieliski. 20 gadu laikā tirniecība ar Meksiku ir pieaugusi apjomos. pirms kādiem 20 gadiem, pirms naftas parakstīšanas. 50 tūkstoši dolāru. 50 tūkstoši miljonu dolāru. Y 85%. Un tagad šī summa ir pieaugusi nu, daudzkārtīgi. 85% ir rūpniecībā. Labi, Es saprotu, ka man jāsakās īsāk. Labi, tad es došu tālāk pavisam ātri manai kolēģei, kas varēs atbildēt uz tehniskiem jautājumiem. Ministrs Faisijās. Okay. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y comentar sobre mi país. Nu, tīri tā personīgi runājot, es gribu teikt paldies, ka palīdzat man atb eh, dot man iespēju atbildēt uz jautājumiem par manu valsti. Jā, patiešām Mēs šobrīd esam tādā izpētes līmenī, meklējam veidus, kā rīkoties, kurp iet Meksikai, kā veidot sadarbību ar Eiropas Savienību. Mums ir bijuši divas eksportētāju sanāksmes, šobrīd ir iznās diskusijas par to, kā šī attīstība var turpināties. Šo sākotnējo sarunu gaitā esam runājam par pilnīgi visiem tematiem. Runājam par katru nu, iespējamo ideju, kas no kādam liekas svarīgs un mēs lemsim par to, kādas klauzulas tad līgumā tiks konkrēti arī iekļauts. Bet šobrīd varam teikt to, ka ilgspējīgas attīstība pilnīgi noteikti būs viena saruna sadaļa, kas tajā iet, tiks ietverts, tas būs atkarīgs no sarunu gaitas un, protams, arī no tā, ko eiropieši vēlas un ko vēlēsies meksikāņi. Tad, protams, investīciju un strīdus risinājumu jautājumu. Arī tas tiks ietverts nolūgumā, jo visos nolīgumos ar Meksiku, kas ir tikuši noslēgti, eh, ar seš, ir noslēgta šāda nolīguma 16 valstīm, tie visi ir divpusēji nolīgumi. Un tur ir iekļautas dažādas sistēmas, eh, mehānismi, valsts investīcijām un tā tālāk. Pārējo mēs apspriedīsim ar Eiropas Savienību, redzēsim, kāds ir iespējas. Uh, skatīsimies, ko tur var iekļaut. Droši vien arī kaut kāda investīciju aizsardzības nosacījuma varētu tikt iekļauti, varbūt arī lūk šķīrēties, arbitrāžas noteikumi. Tāpat arī noteikuma attiecībā uz to, kas notiek, ja tiek pārkāpti tirniecības nolīgumi no kādas valdības puses, un kas attiec uz visu pārējo, skatoties uz naftu, kā jau kolēģis teica, tā ir, šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs. Pirms 20 gadiem nevarējām pat iedomāties, ka Meksikas ekonomika var iz, iz, augt tādos apmēros un tik ātri, kā, kā to esam pieredzējuši. Tātad tas ir milzīgs panākums 20 gadu laikā. Mana valsts ir mainījusies, dramatiski mainījusies, tieši tā kā vēstnieks teica. Tā ir gan makroekonomiski pieaugusi, stabilizējusies, ražīgums arvien pieaug, pieaug arī konkurētspēja Un tas, protams, līdz ar to rada daudz iespēju meksikāņiem arī nu, darba ziņā, nodarbinātības jomā. Protams, pastāv problēma ar narkotikām un vardarbību, mēs to ļoti labi apzināmies, bet mēs ceram, ka mums to izdosies atrisināt daudz vienkāršākā kārtā, ja mums būs augstāks nodarbinātības līmenis, ja būs labākas, labāka piekļuva arī Meksikas tirgiem, Ir ļoti daudz jomas, par ko sarunu gaitā spriedīsim. Tieši tā, ja, kā jau priekšā tās teica, ir 45 divpusēji nolīgumi šobrīd. Mums ir nolīgumi ar valstīm par gandrīz visām jomām ekonomikā. Mēs tiešām vēlamies sēdēt pie, sēsties pie šī apaļā galda un nonākt pie tāda kopējā privās tirniecības nolīguma, kas tad nāktu par labu visām pusēm. Paldies! Paldies, jā, protams, ieguvēji būs pilnīgi visi, saka priekšādātājs, paldies jums abiem par šīm diskusijām. Nu tā, tālāk pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir balsošu, balsojums. Tātad elektroniskā balsošana. Došu jums minūti, kolēģi, sagatavoties, sameklēt savus balsošanas kartiņas, balsošanas sārakstus un tā tālāk. Nekas sarežģīts tur nav. Mums ir trīs ziņojumi, trīs balsojumi, par ko e, jābalso. Un pirmais. Pirmām kārtām FLEGT licencēšanas sistēmas izveide, koku materiālu importam Eiropas kopienā referents Julio Vinklers. This is final votes. The vote is open. Šis ir galējais balsojums, viens balsojums elektroniski. Sākam balsot. lieliski, vienprātīgi esam to visu pieņēmuši. Izcili. Apsveicam referentu. Nākamais. Par divējādi lietojumu preču eksportu pārvadājumu starpniecības un tranzīta kontroli. Gala balsojums. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par 3 atturējās. Pieņemts. Ar lielu vairākumu tiešām apsveicam. Apsveicam Kristofer Jelner, kas bija referents. Tālāk 16. darba kārtības punkts - muitas nodokļu samazināšana vai atcelšana Ukrainas izcelsmes precēm. Referents Pavels Zalevski, Paldies. Zalēskī kungs referents. Grozījumā iekļaut atsauc uz cilvēktiesībām. Es gribēju jums atgādināt, ka rīt Ukrainas valdība parakstīs asociācijas nolīgumu politisko daļu, kur tā uzņems saistības nodrošināt cilvēktiesību standartus. Manuprāt, līdz ar to mūsu cerības ir attaisnotas Un tāpēc es gribētu jūs lūgt neatbalstīt šo um, grozījumu. Es nezinu, vai tas attiec arī uz tirniecības preferencēm, saka priekšsādātājs. Mm? Tātad pirmais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski trešo grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk otrais grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk balsojums par komisijas priekšlikumu grozītā versijā, arī par pašreizajā versijā, jo netika grozīts, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 par 2 pret 1 atturējās. Tālāk balsojumus par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Tieši tādu pašu balsu skaitu pieņemts. Apsveicam referentu. Līdz ar to balsošana ir beigusies. Uh, this will uh, be voted in plenary. Par šiem dokumentiem plenārsēdē balsojums notiks aprīlī, pirmajā plenārsesijā. 17. darba kārtības jautājums. Let's settle down. Those who are leaving, please do it. Tie, kas dodas prom, lūdzu, dariet to klusiņām un ātri. Chairman, I have a point of order. If I... Es gribētu atsaukties uz, da, uz reglamenta punktu. Dārtmuts, eh, Viljams Dārtmuts saka, priekšādātāji. Es negribu izklausīties sīkumains, protams Bet manu partiju citas partijas kritizēja par to, ka, lūk, kā mēs te piedalīties vai nepiedalīties komitēs, un tagad es esmu šeit un redzu, ka citas eh, partijas pārstāvis ir a, noņēmis manu eh, zīmi, vārda zīmi, un un tam līdzīgi, un, un te sēž citā vietā, un es nezinu, vai tas ir atbilstīgi reglamentam. Jā, tā noteikti bija konspirācija pret jū, konspirācija pret jūsu sazvērstību, pret jūsu politisko grupu, pilnīgi noteikti. Okay, move on. <laughs> Item 17. 17. darba kārtības punkts. Stāvoklis ekonomisko partnerattiecību nolīgumu jomā. Tātad e EPN saīsinājums, ekonomiskās partneru, e, partnerības nolīgums. Tas augtā tirgus piekļuvas regula, kur noteikts termiņš sarunu noslēgšanai ar AKK grupas valstīm attiecībā uz pašreizējo EPN aizstāšanu ar jauniem nolīgumiem. Termiņš ir 1. oktobris šogad. Nu, un sasaukums, protams, tuvojas beigām. Tāpēc vēlamies zināt, kāda tad ir situācija. Better to brief us than Sandra Galina un vislabāk par to mums pastāstīs mūsu regulārā eh, viese, kas vienmēr stāsta mums par šo jautājumu. Um, yes, state of play and, a, and a bit of an overview. Um, Pašreizējā situācija un neliels pārskats. About implementation and negotiation. Mums ir jārunā par īstenošanu arī par sarunu procesu, jo abi šie procesi, protams, iet roku rokā. Kas attiec uz sarunu steidzamību, tikšanās paredzēta ar AKK partneriem nākamnedēļ, kā jūs zināt. Būs tālāks centiens noslēgt darbu pie pēdējiem neatrisinātiem jautājumiem, kas vēl ir, nu, lūk, šai finiša taisnē, ir septiņi um, jautājumi neatrisināt, un trīs ir ļoti svarīgi. MF klauzula, eksporta nodokļi un tas, ko mēs saucam par neizpildes klauzulu, kas nozīmē kotenu 98. pantu. Pārējie četri jautājumi faktiski ir tādi ļoti ierobežoti, ar, ar ierobežotu politisko ietekmi, kas attiecas uz sadek. Uh, dosim vēl vienu iespēju viņiem, lūk, arī panākt šos, noslēgt šos EPN. Tur skatāmie jautājumi ir mazliet citādāk pēc sava rakstura, un es gribētu teikt, ka svarīgākais no tiem ir eksporta nodokļi, kas varbūt sasaistās kopā ar pāris citiem jautājumiem par drošības klauzulām. Nu, es domāju, ka cik tālu tas tā paredzams, citi elementi, kas varbūt, nu, draud tā pie apvāršņa, kā piekļuva tirgiem, ir tīpaši lauksaimniecības jautājumi e, Dienvidāfrikā un Dienvidāfrikas piekļuva Eiropai. Es atvainojos, ka es saucu vienu valstu vārdā, bet es domāju, ka tas mums visiem ir skaidrs, ka šie jautājumi faktiski nu, jau tiešām ir atrisināti tik tālu, ka tas ir tā pozitīvi un um, optimistiski tajā visā raugoties. Es domāju, kaut ko mums izdosies arī panākt. Nu, lūk, tie ir divi reģioni, kur sarunas patiešām reāli turpinās. Uh, kas varētu vainagoties ar panākumiem līdz datumam, kur jūs minējāt. Citās sarunās, negribu jūs te garlaikot, tomēr eh, progress nav tik plašs, nu, tur viss šobrīd ir tāds kā tāda stagnācija nelāds, kas veic centrālā Āfrika, protams, nav nekādas arī pašreizējas vajadzības un nekādas ietekmes nav no šīs valsts puses. Tāpat arī vis, eh, šī kopējā austrumu dienvidu Āfrika eh, Dienvidāfrikas valstu nolīguma daļa ir pašlaik tāda kā iesaldēta. Nu, 2008. gadā, kad parlaments sāk šo sasaukumu, atminēsimies, es jāsaka, biju ļoti jums pateicīga, pateicīga jums visiem jo domāju, ka tieši pateicoties jūsu darbam šī ainava kopumā ir mainīsies. Jūs atminēsieties, ka mums nebija īpaši daudz nekas panākt attiecībā uz īstenošanu, un tieši jūsu sasaukumu laukā mums izdevās panākt trīs, manuprāt, tādus ļoti pretrunīgus EPN eh, e panācām piekrišanu tiem, un te es runāju par klusā okeāna pagā eh, starp posma EPN Tieši tāpat kā attiecībā uz Centrālā Afriku, tāpat mēs panācām lūkšo Centrālā Afrikas nolīgumu. Uh, Un mums, mēs panācam arī austrumu dienvidu Āfrikas pagaidu reģionālo nolīgumu. Nu, tiešām liels paldies jums šeit, jo tas nozīmē, ka īstenošana var sākties, eh, tikko tiks dota piekrišana no, šīm, no šo valstu puses, un dažas no šīm valstīm jau ir sākušas šo īstenošanu, kā Austrum un Dienvidā Afrika un Klusā okeāna Eh, nolīgums sācis darboties. Kā jau jūs teicāt, jā, mēs ieviesām lūk šo pārmaiņu punktu, tas bija jāsaka ļoti grūti. Bet, nu, jāsaka, ka nolūki, protams, ir tie labākie. Ja vēlamies, lai uzņēmē darbība turpinātos, lai vispār darbība turpinātos un attiecības turpinātos ar mūsu ārkārtā partneriem, tāpēc ļoti labi, ka mēs, ie, nu, lūk, iebetonējam tādus pamatīgus pamatus. Uh, ko citi nevar te viegli apgrāst, apgāst, un es nerunāšu par kuriem citiem šeit runa. Arī Kariforma ietvaros mums ir bijis, bijis četras sanāksmes komitejā, ir bijuši arī divas padomas tikšanās, pilnā sparā uz priekšu, veicam pārskatīšanu šobrīd un ceru, ka rezultāts varēšu likt jums priekšā. Tai brīdī, kad jūs kā parlaments atkal, nu, varbūt citā struktūrā, bet sanāksiet kopā kas attiecas uz kluso okeānu. PNG ir eh, veiksmes stāsts. Vai nu man jums jāsaka, tas ir ļoti svarīgs fakts šim jautājumam, bet tas varbūt arī ļoti svarīgi mm, reģiona valstīm, nu, ratifikācijas procesā. Es labāk tagad pārtrauktu savu uzstāšanos un atbildētu uz jūsu jautājumiem, bet vēlreiz gribu jums teikt paldies par to, ko esat paveikuši, lai arī varbūt jāsaka reizēm šie lēmumi nav bijuši viegli, īpaši lūk tirgus piekļuvas, regulas grozījumi. Bet ir, protams, zināms, ka sarunas vienmēr turpināsies, tā jau nav problēma. Bet jautājums ir, kā nonākt mm, pie tā, ka šīs preferences var turpināties. jo mūsu partneriem ir pašiem atkal savu pieeja šim jautājumam. Bet, nu, vēlreiz jums liels paldies. Uh, listen, uh, to... Liels paldies. Tagad uzklausīsim mūsu komitejas referentus. Pa... Vispirms, kas pārīkungs, kurš ir atbildīgs par uh, Austrum Dienvidu Āfrikas valstu grupu. Vārds jums. Moment ausgeführt wurde, ähm, ist ja auch nicht das, was wir uns alle erhoffen angesichts. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tā diena nāk aizvien tuvāk. Un es gribu teikt, ka būtu ļoti jauki, ja mēs 2014. gadu izmantotu, lai patiešām panāktu kaut kādus rezultātus. Un es ceru, ka komisija ar visām atbildīgajām pusēm darīs to pašu. Un nevajadzētu arī būt tā, ka komisija noguļ tagad visu priekšvēlēšanu laiku un eh, jauno sasaukumu veidošanu līdz pat novembrim. Nē, ir jārīkojas aktīvi un pārējais laika pagarināšana no juridiskā viedokļa raugoties ir visai nepatīkams pasākums. Valstīm un Eiropas komisijai beidzot ir jānonāk pie uh, uzvarošām beigām. Un pēdējo gadu laikā mēs par to esam pietiekam daudz runājuši, un es uzskatu, ka mums vajadzētu arī um, parūpēties, lai 2014. gada otrajā pusē kaut kas sakustētos. Paldies! Um, Kristofer Fjell is not there. He... Kristofera Fjellnera nav zālē, viņš ir atbildīgs par Rietum Āfriku un Ekovas. Un kā, kāds ir, kāda ir situācija nol, attiecībā uz nolīgumu ar Ekovas? Esmu dzirdējis bažas par to, ka mēs varbūt esam, mūsu mērķi nav pārāk tālējoši, ka mēs paredzam 80% liberalizāciju 20 gados un ka varbūt mums vajadzētu iet tālāk. Devits Mārtins par Kariforumu Centrālā Afriku un Klusā okeāna reģionu. Jā, tie šie trīs uh, temati jau ir pabeigti. Nu jā, tad jau, saka priekšsēdētājs, varbūt arī citus jautājumus mums vajadzētu uzticēt, ja jūs tik efektīvi strādājat. Jā, man ir dā, tikai daži jautājumi par karī fórumu un pārskatīšanu. Man interesē grafiks Sandra norādīja, ka tas varētu būt uh, šā gada oktobrī parlamenta jaunā sasākuma laikā. Un uh, uh, kāds ir saturs, vai šeit vienkārši būs runa par par īstenošanu, vai arī runāsim par liberalizācijas pozitīvo vai negatīvo ietekmi uz karību reģionu ekonomiku. Jūs runājāt par eh, Gvin, Jaungvinēju un par šo zvejniecības nolīgumu un pozitīvo ietekmi. Bet komisija noteikti zina, ka zivsaimniecības komiteja mūsu parlamentā un it īpaši Spāņu kolēģi ļoti iebilda pret šo nolīgumu, jo tas apdraudot spāņu zvejnieku intereses. Un kaut gan patiesībā tas ir divvirziena process. Nav tā, ka ieguvējs tikai ir viena puse, ieguvējs ir abas puses. Par Centrālu Āfriku nekas īpaši nav piebilstams. Jo, Paldies, Deivid! Tomas Sterdijs par sadeku. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai. Man bija prieks dzirdēt jūs teikto par to, ka situācija uzlabojas un paldies par to, ka vienmēr atklāti ar mums runājat. Tiešām ir ļoti labi, ka komisija vienmēr tik godīgi par šiem jautājumiem runā. Es tikai gribēju precizējumu. Es dzirdēju no jūsu teiktā, ka praktiski jautājumi par lauksaimniecību ir atrisināti, un jūs pieminējāt vienu valsti, kas uh, savulaik radīja īpašas problēmas. Un Jūs teicāt, ka ir problēmas ar eksporta nodokļiem, vai jūs varētu precizēt, kādi nodokļi, vai tā, tās ir nodokļi lauksaimniecības precēm vai rūpniecības precēm šajā sadeg grupā? Jā, vai varēsim uh, pieņemt uh, to vēl šā sasaukuma laikā, jo es esmu bijis sākotnējais referents par EPN, un es vēlētos uh, redzēt arī šā darba noslēgumu šajā sasaukumā vēl, bet, nu, paldies jums. Helmuts Šolts par Dienvidu Austrumāfrikas kopienu. Paldies priekšsēdētāji! Es varbūt izteikšos kritiskāk par EPN kopumā un par manu reģionu konkrēti. Līdz šim izskatās tā, ka mēs sadalām reģionus sīkākos reģionos, noslēdzot EPN, tas attiecas gan uz Karīforumu, gan uz citiem. Es gribētu jautāt komisijai, vai tā varētu minēt konkrētu piemēru, kur visas partneru valstis kopumā noslēdz EPN, un ja nē, tad kādēļ otrkārt jautāja, kas notiks ar Keniju un Nomībiju pirms 1. oktobra vai būs, mēs varēsim sekot vai nu no šis sasaukums vai jaunais sasaukums un kā, kas būs ar Namībijas eksporta nodokļiem. Un tika norādīts, jā, par, runājot par ekonomikas attīstības iespējām. Un vai šīs divas valstis arī varēs pievienoties EPN e, e vai nē. Jā, es gribēju iebilst, te, saka Mārtienkungs par Karī fórumu. Mēs šo jautājumu jau daudzkārt esam apsprieduši, bet es uzskatu, ka liels sasniegums bija tas, ka bija izdevās panākt šo valstu ciešu sadarbību e, EPN eh, e ietvaros un eh, Kari fórum sekretariāts ir ļoti labs piemērs attiecībā uz EPN kopumā un uz šo valstu sadarbību. Un šeit sadarbības līmenis ir augstāks nekā jebkad līdz šim pieredzēts mēs varbūt Āfrikā sadalām šos reģionus, bet Karību jūras reģionā mēs šīs valstis apvienojam. Vai vēl kāds komitejas loceklis grib kaut ko teikt, līdzlekus mūsu referentiem? Hamuts Šolts vēlas kaut ko teikt? Nē. Es Eh, gribu precizēt, kā attiecībā uz eh, šīm Karību valstīm, eh, jā, situācija bija citādāk, bet, bet par pārējām valstīm runājot, es uzturu savu apgalvojumu. Priekšsēdētājs, jā, es piekrītu komisijai Sandrai Galiņai, ka attīstība ir bijusi ļoti pozitīva salīdzinot ar uh, situāciju, kāda bija 2009. gadā. Un iemesls, kādēļ es atbalstu EPN, ir, uh, nu, varētu to izteikt ar trim, uh, trim punktiem. Tā tāda situācija Pasaules tirsniecības organizācijas kontekstā mēs piešķirām uh, preferences vēl pēc PTO noteiktā gala termiņa, tātad tas nav visai uh, legāli. Otrakārt, mēs atbalstām šo valstu reģionālo integrāciju, jo bija paredzēts, ka tiks noslēgti reģionālie līgumi. Un treškārt, tā ir jauna pieeja mūsu attiecībām ar ārkārtā valstīm. At attīstības palīdzība, tirzniecības preference, pasīvā veidā un aktīva uh, attīstības uh, atbalstīšana ar brīvās tirzniecības palīdzību. Un es vēlētos uzteikt komisijas centienus un paust atbalstu komisijai un vārds Sandrai. Liels paldies mūsu visu vārdā par uh, jūsu veikumu. Tika uzdoti daži ļoti interesanti jautājumi. Pirmkārt par ekovās. Es gribētu tūlīt atbildēt, ka jāskatās uz šo vienošanos kopumā. Daži man arī jautāja, ko es domāju par šiem totēmiskiem skaitļiem, ja tā varētu teikt. Bet jā, padziļināt jāizpēta šis nolīgums. Tātad ir labāk, eh, labs laba klauzula par eksporta noda, nodokļiem un ka tie neveicina valstu izaugsmi un labklājības līmeņu celšanos. Un, e, ja ir vēlēšanās, mēs varam arī sarīkot tehnisku uzklausīšanu par šo jautājumu. Tālāk par eksporta nodokļiem un sadek grupu ir svarīgi saprast, kas īsti notiek. Dienvidu Āfrika bija uzņēmusies saistības saskaņā ar TDCA nenoteikt eksporta nodokļus, un šī situācija tika iesaldēta. Bet tagad attīstība ir tāda, ka mēs esam gatavi īstenot ļoti elastīgu pieeju visām valstīm, tā skaitā Namībijai, lai visiem būtu iespējas noteikt ienākumu, uh, Uh, ieņēmumu nodokļus un uh, industriālās peļņas nodokļus. Tātad uh, katrai valstī ir iespējas noteikt nodokļus, bet attiecībās ar Dienvidu Āfriku mēs gribam novērst to, ka ši, šie nodokļi tiek noteikti rūpniecības attīstībai. Un situācija ir Namībijā ir tāda, ka Namībijā ir viselastīgākie noteikumi, un tā nevar piemērot šīs, šos noteikumus uz, uzreiz, šis, šos nodokļus uzreiz, bet tā vēl cīnās eh, ar arjērgārdu attiecībās ar Dienvidu Āfriku. Namībija. Ja ir vidēji ienākuma valsts, ka, uz ko pat neatiec e, vispārējā preferenču sistēma un VSP plus ir vispār himēra. Um, Āfrikas gadījumā nevar pārakstīt 27 konvencijas šīs valstis. Mēs Eh, piešķiram šīs eh, beznodēvu kvotas EPN eh, e ietvaros un varbūt patiesībā pat tirzniecība būs tas galvenais vērtību virzītājs spēks. Katrā gadījumā šobrīd es domāju, ka runājot par Keniju, šeit ir, viņi atrodas krustcelēs Eh, ir tirzniecības sistēmā, un lielākais tirzniecības partners tagad ir Indija, nevis Eiropas Savienība. Jāskatās uz konkrētiem skaitļiem. Aptuveni 3% eksporta apjoma. Eh, runa ir par ziediem, tātad eh, sajūt šo ietekmi. Es nedomāju, ka tā ir liela problēma. Kādēļ es saku 3%? gā, vispārējā preferenču sistēma uz to attieksies, izņemot šo, uz šo nelielo 3% daļu. Un ir jābūt ļoti mēreniem izvērtējot šīs atšķirīgās situācijas. Piemēram, es uzskatu, ka Kodivāra patiesībā var daudz vairāk zaudēt no, ne, no EPN nekā Kēnija. Uh, Mums ir jārespektē valstu izvēle, vai tās vēlas piedalīties vai nē, un šie neatrisinātie jautājumi ir tādi, kuros mēs praktiski neko vairāk piekāpties nevaram. Un mēs nevaram iesniegt parlamentā, piemēram, EPN, kurā nav klauzu, neizpildīšanas klauzula iekļauta. Uh, Mums ir arī mūsu vērtības, un mēs nevaram pieņemt homofobiju un, un citas tādas izpausmes. Protams, mums ir tirzniecības politika, bet mums ir arī mūsu vērtības jārespektē. Uh, šīs, uh, tagad atgriežamies pie ekovāzes valstis, ir izdarījuši visu, kas bija jādara, un mani pārāk nesatrauc ne Namībijas, ne Kēnijas gadījums, izvēle ir viņu rokās Esmu ļoti pateicīga par to, kā jūs atbalstāt šo kariforumu, bet es nepiekrītu apgalvojumam, ka mēs uh, sašķeļam šos reģionus. Ja jūs apmeklējat Āfrikas valstis, tad jūs redzat, ka valstis domā par starp reģionālo tirzniecību un EPN palīdz, palīdz šai reģionālajai dimensijai un galvenais dzinējspēks ekovās bija ārējais kopīgais tarifs, kas bija jāievieš. Un ja jūs eh, runājat komisijā ar ekovās speciālistiem, viņi pastāstīs, kā tas viss notika. Austrum EAC E, ar, e, un arī par šīm ārējām realitātēm. Jā, es tā kā tomēr nepiekrītu par šo sašķelšanos. Tālāk par lauksaimniecību. Arī šeit notiek virzību uz priekšu, jā. Un mēs ceram, ka šo nākošajā sādēk sanāksmē mēs šo nodaļu varēsim pavisam noslēgt. Paldies komisijai, saka priekšsādātājs par šo paskaidrojumu, par situāciju. Mēs šai politikas jomā esam ar lielu interesi uzmanīgi sekojuši jau ilgu laiku, un tagad gribu teikt, ka mūsu sanāksmes atklātā daļa beidzas, sēde turpināsies aiz slēgtām durvīm, un es lūdzu visus, kas nav tiesīgi atrasties zālē, to atstāt mūsu. Nākamā sanāksme notiks 1. aprīlī, un tā būs mūsu pēdējā sēde pirms vēlēšanām.